Euh, Godātie kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Atgādināšu, ka šis seminārs ir uh, vērsts uz to, lai runātu par papildinātību, kāda ir starp valstu budžetiem un Eiropas Savienības budžetu. Un jo īpaši ir runa par struktūru fondu un kohēzijas fondu lomu, realizējot Eiropas pusgada, jeb Eiropas semestra mērķus, gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī dalību valstu līmenī, īstenojot valstu konkrētos mērķus. Nu, vispirms es vēlētos sveikt Filipos Sakinīdis kungu. Viņš ir finanšu un vispārējā budžeta līdzsvara un budžeta piemērošanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Grieķijā un, un arī Alans. Uh, Lāmasūrs, kurš ir budžeta komitejas priekšnieks, un es vēlētos sveikt uh, citu semināristu vidū Mariju Delmarānu Gulo Martīnes, senatori, viņa ir Spānijas senāta finanšu un publiskās administrācijas komitejas locekle, un arī Bīrūte Vesaite no Lietuvas Seima ekonomikas un uh, ekonomikas komitejas un um, arī uh, Eiropas lietu seimā locekla un Valters uh, Defa, reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāla uh, direktorāts. Es atgādināšu, ka visi cilvēki, kas šeit ir klātesoši, kas vēlas izteikties, kas vēlas uzdot jautājumus, izteikt komentārus pēc katra no semināra uh, Mm, dalībnieku uzstāšanās. Lūdzu, aicinu jūs aizpildīt veidlapas, kas jums tika izdalītas, un tādējādi mēs varēsim dot vārdu visiem tiem, kas to vēlēsies. Nu, un mēs vienojāmies par mm, noteikumiem, un uh, vakardien plenāra sēdē tā, šie noteikumi arī tika uh, piemēroti. Divi parlamenta locekļi vai viens Eiropas parlamenta loceklis. Un kopā ar mm, priekšsēdētāju vietnieku Sakinīdīsa kungu centīsimies ievērot politisko un geogrāfisko līdzsvaru, ja reiz visi rautos pie vārda. Pāris ievadvārdi no manas puses. Šī Eiropas nedēļa notiek e, Eiropas pusgada ietvaros un arī attiecīgajās valstīs, piemērojot budžeta stabilitātes līgumu. Un Šajā līgumā ir paredzētas parlamentu konferences, ja parlamentu tikšanās, tā lai nodrošinātu parlamenta kontrolu, demokrātisku uzraudzību, publiskas debates par nostāju, kas ir Eiropas semestra saistībā 28 dalībos valstīs vai saskaņā ar stabilitātes lī, līgumu. esam vienojušies ar Grieķijas prezidentūru. Kāpēc plenāra sēdes, kas notika pirmdien un arī dzem vakardien, šorīt strādāsim semināra formātā, kas atbilst trīs dimensijām. Tur ir trīs dimensijas, trīs problēma jautājumi. Ir ekonomikas politiku koordināšana monetārajā savienībā, sociālās politikas dimensija Eiropā un arī savstarpējās papildinātības aspekts budžetā. Eiropas budžets ir 29. Eiropas Savienības budžets. Ja mēs to skatāmies no iekšējā koprodukta viedokļa, tad eh, tas nav liels budžets, 1%. Bet eh, tā nozīme ir liela, skatāmies uz ekonomisko ietekmi, jo 94% no Eiropas Savienības budžeta 140 miljārdi eiro, tie būs 94% tiek piešķirti ekonomiskām darbībām, ekonomiskiem pasākumiem un investīcijām. Un tā ir liela atšķirība ar eh, valstu uh, budžetiem, kur ir citas eh, prioritātes un arī lielās uh, publiskās. Publiskās administrācijas ir, aiz, tur paredz uh, aizsardzības, sociālos budžetus un uh, to risina valstu līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī. Un tas nozīmē, ka tādā brīdī, kāds ir pienācis šobrīd, kad Eiropas Savienība ir uz recesijas robežas un, un atrodas starp recesiju un ekonomikas atgūšanos, un daudzas Eiropas Savienības valstis, diemžēl to vidū ir Grieķija, piedzīvo visai mm, smagu recesiju, un vidēji Eiropā ir šāda svārstīšanās. Un, uh, Tagad Eiropas Savienības valstīs ir jāpieliek eh, lielas pūliņas, lai mm, nolīdzsvarotu savas finanses un vairums Eiropas Savienības valstu. Mm, viņām ir jāpieliek liela pūliņa konkurētspējas jomām. Mums ir jācenšas labāk izmantot Eiropas Savienības budžetu. Uh, šo investīciju budžetu, lai papildinātu, atbalstītu pūliņus, kādi ir valstu līmenī, un nodrošinātu to, lai Eiropas Savienības kopējie mērķi tiktu sasniegti. Mums ir eh, pie bilants par to, kā struktūrālie fondi un kohēzijas fondi tiek piemēroti. Ties ir galvenais eh, instruments, kas ļauj Eiropas Savienības, Savienībai palīdzēt uh, Mm, valstīm, tas ir trešdaļa, ceturdaļa budžeta apmēram, mums ir šī bilance par 2013. gadu. Nē, 2000, no, tātad no 2007. līdz 2013. gadu tas nebija viegls eh, periods, krīze mm, tomēr bija un var visai viegli mm, redzēt, kāda ir bijusi politika. Mēs varējām atbalstīt ekonomisko darbību un mm, Mm, to, kāda ir spēja izmantot apropriācijas, kā tiek, mm, kā tiek eh, izmantot šie fondi un eh, krīzei. Attīstoties, mēs vēlējām pārorientēt apropriācijas uz jauniem projektiem, kuriem būtu tulītējāks efekts, vai varbūt e, il, ilgtermiņā uz konkurētspēju lielāks e, iespējas, kā Barozo kungs to piedāvāja, dažās valstīs to vairāk redzēt, citās mazāk, un mums bija svarīgi visiem uzklausīt pieredzi, citu valstu pieredzi, kas ir labi darbojies, kas nē, vai sistēma ir bijusi labi izstrādāta. No otras puses mēs pagājušā gadā uh, vedām sarunas e, parlaments reģionālā komiteja par e, struktūrālo un reģionālo e, fondu piemērošanu no 14 līdz 20 gadam, un šie pielāgojumi, kas tika veikti, vai tie ir veiksmīgi, kā tiek gatavotas valstu programmas dažādās valstīs un vairāku jautājumu vidū, kādi tiek uzdoti Eiropas līmenī vai projektu skaits un finansējums sadala starp projektiem. Ne tikai kvalitātes, bet arī kvantitātes ziņā ir vienāda um, dalību valstīs, vai, vai tā ir pietiekama. Dažās valstīs ir atšķirības, ja mēs uh, desmitiem tu, vai arī tūkstošiem projektos uh, naudu veltām vai uh, iespējas ir tieši tāds pats, kā to varbūt koncentrējot uz dažiem atsevišķiem projektiem. Un tas būtu ļoti interesanti iepazīties ar to, kāda ir dažādā pieredze dažādās valstīs. Un, protams, arī jārunā par projektu kvalitāti, par investīcijām. Un tās spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Lūk, šie ir jautājumi, uz kuriem jārod atbildes. Un sākumā došu vārdu uh, dalībniekiem. 5 līdz 10 minūtes būs jūsu rīcībā. Varēsiet iepazīstināt ar valsts pieredzi un pēc tam atvērsim debates ar klātesošajiem. Un ar Sakīnīdis piekrišanu došu vārdu Valteram Defas, Defas kungam, reģionālām uz pilsētu eh, politikas ģenerāldirektoram. Direktoram. direktoram. Paldies, eh, dāmas un kungi, priekšsēdētāji, es esmu ļoti pateicīgs par to, ka esmu uzaicināts uz šo ļoti svarīgo dalību valstu un Eiropas eh, deputātu sanāksmi, un eh, es vēlētos pateikties Eiropas parlamenta budžeta komitejai par atbalstu kohēzijas politikai, kas pagājušo gadu mums ļāva apgūt 43 miljārdu lielu budžetu reģionu ģenerāldirektorātā. Tas ir tiešām vēsturisks apjoms. Un uh, gada beigās bija 19 miljārdi, kas nebija iz, samaksāti, jo nebija pietiekami daudz apropriāciju. Mums būs nepieciešams jūsu atbalsts arī nākotnē. Bet šodien es runāšu par par lomu, kādu Eiropas struktūru un investīciju fondi, ja EIS fondi ir spēlējuši un spēlēs, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātu, nodarbinātību citādā eiro ekonomiskā vidū, vidē. Un eh, tiešām izmaiņas ir notikušas, jo dziļākā un smagākā krīze ir eh, piedzīvota, Un otrkārt ir izmainījusies vide, jo veicot turpmākos pasākumus, krīzes kontekstā ekonomiskie pasākumi ir mainījušies un mums ir spēcīgāka ekonomiku politiku koordinācija ES līmenī. Eiropas semestra ietvaros, un es vēlētos tagad ātri atgriezties pie tā, ko tad esam darījuši, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību 2007. līdz 2013. gadā šajā plānošanas periodā. Tā būs mans prezentācijas pirmā daļa, un pēc tam pavēstīšu, kā, kā mēs plānojam nākamo periodu no 2014. līdz 2020. gadam. Pagātnē krīzē ekonomiskie modeļi, kādi bija, parādīja to, ka kohēzijas politika ir palielinājusi IKP par vairāk kā vienu procentu valstīs, kuras gūst atbalstu. Tas ir vidējais radītājs. Jūs varbūt teiksiet, 1% nav nemaz tik daudz, bet 1% IKP gan ir. Uh, Ja tīpaši, ja jūs ņemat vērā to, ka kopumā ieguldījums kohēzijas politikā ir 1,4% no visa Eiropas Savienības IKP. Tātad kopumā IKP galvenajās valstīs, kas saņem atbalstu, ir vairāk kā 1% mazāk, ja kohēzijas politikas nebūtu bet izsakoties konkrētāk. Jūs varat šeit iepazīties ar galvenajiem sasniegumiem 2007. līdz 2012. gadā. Šie ir pēdējie dati un ir iespaidīgi skaitļi. Jūs redzat mm, darba vietu skaitu, kas tika izveidots, cik eh, bija kilometru mm, dzelzceļa uzcelts, eh, platjoslas mm, interneta piekļuve cilvēkiem, ceļu um, celšana un um, ļoti svarīgi arī, ka sociālais fonds ļāva 15 miljoniem dalībnieku piedalīties uh, fonda rīkotajās darbībās, un es domāju, ka skaitļi ir tiešām ļoti nozīmīgi. Kohēzijas politikai politika ir uh, ļāvusi atbalstīt izaugsmu un veicināt nodarbinātību pat krīzes laikā, bet kas ir ļoti svarīgi. Un tas ir lielais izaicinājums, ka atšķirības starp mazāk attīstītiem un vairāk attīstītiem reģioniem ir pirmo reizi palielinājusies. Pirms krīzes mums bija pozitīvas tendences, atšķirības mazinājās, bet tagad ar krīzes pienākšanu atšķirības palielinās, un tas ir liels izaicinājums kohēzijas politikai. Kā tad mēs esam konkrēti rīkojušies? 2007. un 2013. gada perioda programmas tika izstrādātas pirms krīzes iestāšanās. Līdz ar to ir skaidrs, ka krīzes laikā situācija ir pilnībā mainījusies un mums tam vajadzēja pielāgoties. Kā jūs zināt, kohēzijas politika darbojas tā, ka Eiropas Savienības nauda līdzfinansē valstu tēriņus. Tas ir eh, kopīgs menedžments, kopīga pārvaldība un reģionālie, reģionālie, lokālie budžeti krīzes laikā nonāca liela spiediena uh, ietekmē bija jārīkojas. Mēs tā arī darījām, un mēs palielinājām Eiropas Savienības finansējumu, līdzfinansējumu. Mēs palielinājām, lai atvieglotu situāciju valstu budžetā, un te jūs redzat pasākumus 2009. gadā ka bija papildus 6 bili, miljārdi. Mēs arī pēc iespējas palielinājām, maksimāli palielinājām Eiropas Savienības līdzfinansējumu programmām, te var runāt par 28 miljārdiem, un valstīm, mm, kuras, uz kur attiecās plānošana, mēs pat palielinājām līdzfinansējuma likmi līdz 95%, kas atbilst gandrīz 2 miljardiem eiro. Mēs uh, reaģējām uz grūto sabiedriskā finansējuma situāciju dalību valstīs. Ēgas veicināt tikai tēriņus un veicināt tikai inovācijas un uh, aktivitātes saistībā ar ražošanu bet mums vajadzēja veicināt arī mazo un vidējo uzņēmēju darbību, jo uzņēmumi nonāca grūtā situācijā, viņi nevarēja piekļūt finansējumam, un mēs mainījām regulējumu, lai palielinātu atbalstu tiesīgumu, piemēram, darba kapitāls maziem un vidējiem uzņēmumiem kļuva atbalsta tiesīgs, mēs paplašinājām finansējuma uh, instrumentus arī enerģētikas efektivitātes pasākumiem, sociāliem mājokļiem un tā tālāk. Mēs piemērojam atbalsta tiesīgumu krīzes situācijai un komitejas priekšsēdis jau teica, ka mums vajadzēja arī pielāgot programmu un izmantot finansējumu tur, kas tas visvairāk bija nepieciešams. Mēs apmēram 45 miljārdus pārpildījām programmējām. Un tas ir apmēram 13% no programmām. Atcerēsieties, ka tas iekļāva arī darbības eh, komandas, eh, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Astoņās dalību valstīs 2012. programma arī 2012. gadā bija programma un tas palīdzēja uh, Nu, vienam miljonam jauno cilvēku un 15 tūkstošu mazai, maziem uzņēmumiem. Un jūs redzat, ka kohēzijas politika ir spēlējusi nozīmīgu lomu, nu, lai reaģētu uz uh, krīzi un lai turpinātu atbalstīt izaugsmi. Es tomēr atzītu, ka Mēs esam to darījuši tā kā dzēšot ugunsgrēku, un tas ir saprotams krīzes laikā. Nākamajā plānošanas periodā mums būs struktūrētāka pieeja, lai nodrošinātu to, ka politika maksimāli var atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību. Nākamajā plānošanas periodā kohēzijas politika, kā mēs to redzam, būs atslēgas pīlārs ekonomikas pamatnostādnēs. Un es vēlētos aprakstīt politiku miksli Eiropas uh, semestri izmantojot trīs stūri. Redzat, augšdaļā ir budžeta konsolidācija, jo bez saprātīgas eh, finanšu sistēmas nebūs sociālais un ekonomiskais attīstības aspekts, tāpat ir nepieciešamas struktūrālās reformas. Daudzās dalību valstīs ir mm, darba tirgus, jā, darbība jāuzlabo. Uh, Nu, arī izglītība, inovācijas, pētniecības sistēmas ir jāuzlabo, lai varētu sniegt labāku atbalstu uzņēmumiem, veicinātu to konkurētspēju, ekonomiku un ir jāpiemērojas arī demografiskajām izmaiņām. Bet budžeta konsolidācija un struktūrālās reformas nav pietiekamas, un trīs stūris no tā neizveidojas. Nu, ir nepieciešams trešais stūris trīs stūram, trīs stūrim un runa ir par izaugsmas atbalstu un investīcijām. Un te arī mēs plānojam veltīt ESI finansējumu un šī izaugsmes atbalsts un investīcijas būs pilnvērtīgs trīs stūra daļa. Te ir tiešām arī līnijas, kas eh, tās šos trīs elementus satur kopā, tās apraksta mm, saikni un arī parāda dāļu no jaunajiem aspektiem jaunajā plānošanas periodā. Palūkosimies uz budžeta konsolidācijas un uh, izaugsmes atbalsta un investīciju saikni. Jūs šeit redzat eh, slaveno makroekonomisko noteikumu, un ja dalība valsts vairāk kārtīgi neizpilda savus budžeta konsolidācijas mm, solījumus, tad eh, tam būs sekas izaugsmes un investīciju jomā un budžeta konsolidācijā. Uh, ir jābūt tādiem tēriņiem, kas būs eh, izaugsmē draudzīgi, un tie ir jā, jāpatur. Tāpat ir arī sasaistes starp struktūrālajām reformām, atbalstu izaugsmēm un mm, investīcijām. Te ir eksante eh, nosacījumi. Un te tomēr ir zināmi politikas nosacījumi, priekšnosacījumi, kami, kas ir jāievēro, un tikai tad ir saprātīgi uh, Nu, veikt investīcijas. Un, piemēram, ja mēs pirms mēs investētu kādus atkritumu plānus, tad mēs pārliecinātos par to, ka ir atkritumu pārvaldības plāni. Tāpat mēs arī raudzītos uz to, kā izvairīt, kā raudzīties, kā samazināt atkritumus un tos pārstrādāt. Un tad, kad mēs vēlamies atbalstīt mazos uzņēmējus, tad tam ir jāga tikai tad, ja ir draudzīgs uzņēmumu vides nodrošinājums. Un šie ir priekšnosacījumi tam, lai efektīvi izmantotu finansējumu. Un finansējums var plūst tikai tad, ja šie nosacījumi tiek ievēroti. Un eh, otrā virzienā uz struktūru fondiem arī ir sasaista. Mēs, protams, arī atbalstām struktūrās reformas ar tehnisko atbalstu, attīstot transporta stratēģiju vai eh, atkritumu pārvaldes stratēģijas. Tas viss sasaistās kopā vidū. Vidū ir Eiropas semestris, uh, ar uh, katrai valstī konkrētiem ieteikumiem. Tātad, ja mūsu politika vēlas spēlēt nozīmīgu lomu izaugsmai un, uh, no, un arī nodarbinātībai, tad tai ir jābūt mm, uh, vērstai uz rezultātiem. Un koncentrēšanās uz uh, nodarbinātība un izaugsme nozīmē koncentrēšanos pašu par sevi. Tas nozīmē finanšu koncentrēšanos uz galvenajiem izaugsmes dzinājspējiem. Tas ir runa ir par pētniecību un attīstību, digitālo aspektu, sociālo iekļaušanu, darba spēku un tā tālāk. Jūs teiksiet, ka varbūt tās ir pārāk vispārējas vadlīnijas. Tā gan ir, bet uh, Mm, tie, tie nāk no individuālajām programmām, un individuālās programmas tiek piemērots atkarībā no nepieciešamībām. Un ir programmas, eh, dažām valstīm būs eh, jā, tajās būs jāņem konkrēti ieteikumi, rekomendācijas, kas būs piemērots attiecīgās situācijai, un ir piem, būs piemērots arī uh, šīs programmas eh, reģionālajai specifikai, kurā tiek apvienots biznesa, sabi sabiedriskās iestādes un citi, un programmām ir jābūt stratēģiskām. Ir skaidri jādefinē, kas, ko vēlamies sasniegt, kas ir jāmaina, ir eh, jānoteic indikātori, lai varētu novērtēt programmas, un bez uh, šādiem rezultātu izvērtējumiem. Cita, tikai izvērtējot šādējādi rezultātus, mēs varēsim sniegt labākos rezultātus un arī pārbaudīt, lai priekšnoteikumi investīcijām ir izmantoti. Will be a very crucial, a pivotal year in this process because it is. Jo tieši šogad programmas eh, prezentēs un pieņems. Un tām būs arī jānosaka tas, kā mēs atbalstīsim izaugsmi nodarbinātību nākotnē. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka pagājušo gadu tika pieņemta likumdošana un eh, budžeta ietvers ir eh, pietiekuši liels kohēzijas politikai, pieliekot vēl klāt arī lauksaimniecības fondu, Un vēl ar zivsaimniecības fondu tad ir vairāk nekā 400 eh, miljardi, kas ir eh, ļoti liels finansiālais apjoms. Dalību valstīm ir jāsaprot, ka tie ir tādi vispārēji strateģiski dokumenti, un pēc tam arī būs, protams, detalizētāk jānosaka tas, eh, kā tas tiks interpretēts katrā konkrētajā valstīm. Šai stratēģijai ir jābalstās uz plašu partnerību, iesaistot interesētās puses arī dalībvalstīs, un gada gaitā darbības programmas tiks pieņemtas, un tad arī būs konkrētie dokumenti, lai panāktu izaugsmi un nodarbinātību, un arī, lai nodrošinātu vienmērīgu izdevumu plūsmu. Galvenais šobrīd ir koncentrēties uz apvienotu darbību reģionālajā valsts un Eiropas Savienības līmenī, lai īstenotu šīs programmas, lai būtu tiešām maksimāls efekts un lai būtu nodrošināta vieda, ilgspējīga un iekļaujoša izaugsme, mēs nevaram turpināt darboties uzņēmējdarbībā kā agrāk. Mums ir nepieciešami uz, orientēties uz eh, rezultātu, un tādējādi būs arī nepieciešams jūsu atbalsts, lai sasniegtu šos mērķus. Lielas paldies! Paldies, ģenerāldirektora kungs, par šo ļoti skaidro prezentāciju. Nākamais runātājs eh, Filips Sakinītis. Lūdzu. Paldies! Pārstāvot Grieķijas parlamentu, es vēlētos sveikt visus dalībniekus no Eiropas eh, parlamenta un valstu parlamentiem, jo es eh, uzskatu, ka visas sanāksmes, kas norisinās šajā starpparlamentārajā nedēļā, ir būtiskas ne tikai, lai nodrošinātu saikni starp eh, Nacionālo parlamentu deputātiem un Eiropas parlamentu deputātiem, bet arī tādēļ, lai nodrošinātu Eiropas semestra veiksmīgu norisi. Uzskatu, ka šāda saikne var veicināt labāku savstarpēju sapratni par uh, darbu un arī veicināt uh, politikas uh, izstrādni un attīstību. Krīze ir pievērsusi cilvēku uzmanību tādiem jēdzieniem kā fiskālā konsolidācija, budžeta pielāgošana un citi jautājumi, kas ir arī saistīti ar struktūru reformām. Turklāt um, Eiropas Savienības budžeta jēdziens uh, tiek uh, asociējas uh, ar um, vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar finansēm un taupības režīmu. Kohēzijas fonds un struktūra fonds eh, šobrīd ir mūsu uzmanības eh, lokam, taču ir jāsaprot, ka pievienotā vērtība kohēzijas politikai ir tā, ka tā ir eh, galvenais veids, kā veicināt izaugsmi un nodarbinātību ilgtermiņā. Kohēzijas politika ir Eiropas ekonomikas atvesļošanās plāna pamatakmens, kas tika tātad pieņemts 2008. gadā, un jaunākiem pasākumi, kā piemēram risku sadalās instruments un um, citi finanšu instrumenti, ir nodrošinājuši to, ka fondi ir varējuši palīdzēt un atbalstīt atvesļošanās procedūras laikam. Ņemot vērā situāciju manā valstī, ir um, jāņem vērā to, ka ekonomiskā krīze ir pārvērtusies arī par sociālo krīzi. Kohēzijas policija, eh, politika pašreizējā um, periodā Uh, ir īstenojusies tā, ka vairāk nekā 60% struktūra fondu un kohēzijas fondu ir palīdzējuši veicināt nodarbinātību, cīnīties ar krīzi un likvidēt uh, negatīvos rezultātus, kādi radušies krīzes uh, saku dēļ. Ļoti daudz projektu, kas saistīti gan ar lieliem valsts būvdarbiem, gan mazām vietējām iniciatīvām, uh, ir orientēta uz to, lai uzlabotu gan jebkura iedzīvotāja dzīve, gan arī uh, atbilst to kopajam kontekstam, kas ir saistīts ar fiskālo pielāgošanos un Grieķijas ekonomikas atvesaļošanu. Pēdējo gadu laikā esam zaudējuši 20% IKP, bezdarbs pašlaik ir 27% un um, jauniešu bezdarbs 64% saskaņā ar uh, aprēķiniem. Uh, struktūra fondu un kohēzijas fondu īstenošana e, šobrīd ir radījušas e, aptuveni 135 tūkstošus e, darba vietu. Bezdarba līmenis, kā jau minēju iepriekš, ir sasniedzis ļoti augstu un līdz šim neredzētu līmeni. Protams, salīdzinot šos skaitļus Mm, mēs varam teikt, ka tie nav tik ļoti iespaidīgi, taču ir skaidrs, ka kopš krīzes sākuma kohēzijas politika ir kļuvusi par galveno valsts uh, investīciju avotu krīzes laikā. Vairāk nekā 65% no valsts uh, investīcijām uh, ir saistīti ar šiem, saistīts ar šiem fondiem. Ir bijusi ārkārtīgi steidzama nepieciešamība piesaistīt šos resursus un um, laimīgā kārtā varam teikt, ka ir bijusi var, vesela virkne pasākumu un iniciatīvu, kas ir palīdzējušas uh, pārprogrammēt un palielināt līdzfinansējuma apjomus uh, ar uh, Eiropas komisijas atbalstu un um, Eiropas parlamenta atbalstu esam varējuši virzīties uz priekšu, taču runājot par jauniešu nodarbinātību un um, darba pieredzes gūšanu, um, varam runāt par 4 miljardu rīcības plānu, kas uh, ir bijis orientēts šajā virzienā. Turklāt arī papildu viens eh, miljards eiro ticis piesaistīts, eh, lai palīdzētu MBU. Struktūra fondi tiek izmantoti arī dzen, lai eh, gūtu aizdevumus no bankām šiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Eiropas Savienības līdzfinansējuma līmenis palielinās līdz 85% un topaps līdz uh, aptuveni 10%, kā jau to minēja iepriekš priekšsēdētāja kungs. Un mēs e, varam arī teikt, ka, piemēram, atkādas e, šoseju būvniecībai ir piesaistīti aptuveni 4 miljardi eiro. Tātad e, varam secināt, ka pasākumi, kas ir bijuši īstenoti, ir veicinājuši nodarbinātību un palīdzējuši cilvēkiem, kas citos apstākļos būtu bez darba, um, atrast darba vietas. Tādējādi mēs varam orientēties arī uz Eiropu 2020 plāniem un iekļauties eh, Eiropas eh, semestra kontekstā. Tikai katras eh, valsts individuālās pūles un centieni, kas norisinātos organizētā veidā un saskaņoti, varētu mūs virzīt uz šo mērķu sasniegšanu. Diemžēl tādas valstis kā Grieķija nav pietiekami iesaistītas eh, interaktīvajos dialogos. Eh, tās eh, valstis, kuras ir tādā situācijā kā Grieķija, nesaņem pietiekami lielas rekomendācijas un nav pietiekami tātad interaktīvs šis dialogs. Cerams, ka mums izdosies nodrošināt pietiekami lielu caurskatāmību šajās procedūrās turpmāk, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līmeņa ekonomisko pārvaldību. Ir jābūt eh, tādai situācijai, kurā eh, valsts līmeņa reformas atbilstu Eiropas eh, līmeņa uzstādījumiem un būtu pietiekami liela saskaņotība un konsekvence. Nu, periodam no 14. līdz 20. gadam ir bijuši eh, noteikti konkrēti nosacījumi fondu, iz, eh, fondu piesaistēji un šim periodam finansējums eh, būs jākoncentrē uz četrām akī prioritātēm, lai nodrošinātu izaugsmi un nodarbinātību. Ņemot vērā tos izaicinājumus, ar kurām saskaras valstis, ir jābūt tādām rekomendācijām, kuras iekļauj manis minētās valstis un nodrošina vienlīdzīgu situāciju šajā ziņā visām valstīm. Mēs eh, Grieķijā pamazām jau redzam gaismu tuneļa galā, taču vēl ir daudz darāmā. Es varu droši teikt no savas pieredzes, ka Eiropas Savienības eh, budžets ar kohezijas politiku ir bijis viens no galvenajiem virzītājspēkiem, lai Grieķija pārvarētu krīzi. Dalībvalstīm ir jāstrādā smagi, jāmācās no kļūdām un jādara viss iespējamais, lai maksimāli un atbilstoši izmantot resursus, izmantojot strateģiskus Eiropas institūciju padomus. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības institūcijām būtu jāatstāja dalībvalstu ziņā pietiekam liela elastība, lai tās varētu atbildēt uz savām vajadzībām un atkarībā no potenciāla varētu uh, atbilstoši rīkoties, izvairoties no birokrātijas un dogmatiskas pieejas. Eiropas un valstu parlamenti vienojoties un maksimāli izmantojot iespējamos instrumentus, kā piemēram struktūra fondus un kohezijas fondus, var nonākt pie efektīvākas un rezultatīvākas politikas. Paldies! Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation. Paldies par šo skaidro un iespaidīgo prezentāciju. Grieķijas piemērs neapšaubāmi ir ļoti ievērojams un tas labi atspoguļo to, kā veiksmīgi izmantot un piesaistīt Eiropas Savienības fondus. Uh, Dodu tagad vārdu Marijai Delmar Angulo Martines. Lūdzu, kundze. Señor presidente, muy buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean... Paldies, priekšsādātāji. Sirsnīgs sveicu visus klātesošos. Sākumā vēlos pateikties par šo iespēju dalīties ar savām pārdomām par šo būtisko Eiropas jautājumu par izaugsmes instrumentu, par jaunu darba vietu radīšanas instrumentu un par konverģences instrumentiem. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, īpaši krīzes laikos mums ir jānodrošina daudz lielāka integrācijas vēlme kopīgajai Eiropai, jo tikai tādējādi varēsim nodrošināt vienotu, pamatotu izaugsmi 2014. gada Eiropas semestris mums rada jaunu budžeta horizontu, un, protams, ka mēs varam balstīties arī uz mūsu pieredzi, kur esam pierādījuši to, ka kohēzijas politika, struktūra fondu līdzekļi var dot savu ieguldījumu ekonomikas eh, izaugsmai, krīzes pārvarēšanai un arī sociālo un cita veida problēmu risināšanai gan Eiropas valstīs, gan reģionos. Tas tā ir reāla pieredze un reāla mācība arī nākotnē. Un, protams, ka mums rodas arī iespējas izanalizēt šo gūto pieredzi. Šī pieredzētā krīze bija šausmīgākā, kādu esam piedzīvojuši. Tas bija liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Uh, Mums bija um, iznīcinošas sekas mūsu budžetiem, mūsu dalībvalstu budžetiem un reālajai ekonomikai, īpaši attiecībā uz darba vietu iznīcināšanu. Tādēļ bija arī nepieciešams ašas atbildes, lai pārtraukt šādas krīzes sekas. Un šo atbildi mēs saņēmām 2008. gada oktobrī, kad komisija uzsāka jaunas uh, reformas kuras bija nepieciešams tajā birklī. Uh, kur bija nepieciešams nodrošināt likvīdus līdzekļus dalībvalstu budžetos. Mēs redzējām, ka tieši struktūra un kohēzijas fondi e, tika ļoti labi izmantoti, jo nodrošināja spēcīgākas finansēšanas iespējas. Tāpat arī tika nodrošinātas plasākas manevrēšanas iespējas budžetiem, bija daudz vairāk projektus, kurus varēja atbalstīt un finansēt, un bija iespējas arī investīcijas pārnest uz svarīgākiem projektiem. Eh, daudzas eh, dalībvalsts izmantoja šo fondu jaunos noteikumus konkrētos reģionos vai sektoros, kur bija ļoti smagas sekas no krīzes. arī īpaši trūkumi struktūrālā ziņā tika iespējams tos novērst. Nodarbinātība ir vislabākā sociālā politika un vislabākā investīcija sociālajā politikā. Tā ir jāizvērtē, jo īpaši pozitīvi visas iniciatīvas, kas šeit ir radījušas labus rezultātus un visi pasākumi, kas sveicināja uzņēmēju darbību, kā arī veidoja jaunas investēšanas iespējas uzņēmēju darbības projektiem, bija īpaši svarīgas. Un, jo īpaši svarīgs tās bija mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātājiem, kas tieši Spānijā pierādījuši to, ka spēja atkal iedarbināt nodarbinātības dzinēju un spēja panākt arī vieglāku piekļuvi investīcijām. Ne tikai Spānijā, bet īpaši Spānijā situācija bija tāda, ka Eiropas padomes paziņojumi 2012. gada 30. janvārī kopā ar Barozo iniciatīvu bija būtiski, kur tika pausts, ka īpaši ir jānostiprina nodarbinātība, to starp jauniešu nodarbinātību, un komisija apņēmās roku rokā sadarboties ar pašām dalībvalstīm veikt visus pūliņus, lai vēl nepiesaistītos līdzekļus, īpaši jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, izmantot un labāk eh, finansētu MVU. Spānija pielika lielus pūliņus, lai sagatavotu šo iniciatīvu. Tika izveidot liela darba grupa, kurā piedalījās gan pārstāvji no komisijas, gan no Spānijas. Tika veiktas dažādas sarunas, diskusijas par to, kā šo iniciatīvu varētu izveidot. Bija arī seku izvērtēšanas grupa, kas uh, izpētīja, kā šie līdzekļi tika izmantoti. Un parādījās arī mērķis, ka ir jāapkaro jauniešu bezdarbs un jāveic aktīvi pasākumi, lai radītu jaunas bezdarbs eh, darba vietas. Īpaši nozīme bija arī MVU, kur Eiropas centrālā banka sniedz savu lielo ieguldījumu. Taču jāredz, ka vēl joprojām rodas daudzas iespējas no tādām iniciatīvām kā Džeremija un Džesika, kur mēs cenšamies arī Spānijā izmantot šie finanšu instrumenti. Uh, ir saistīta ar fondiem, un mēs esam guvuši informāciju par lieliem projektiem, kā piemēram tehnoloģiju fondos, um, dažādos konverģences reģionos. Mēs esam uzņēmušies pienākumu radīt jaunas darba vietas, veicināt izaugsmi. Uh, Un tas ir viss mūsu mēģis, un galvenais ir, lai mēs piedalītos apņēmīgi un saskaņoti starp dalību valstīm. Budžeti ir tikuši konsolidēti, publiskie izdevumi tikuši samazināti, ir īstenoti nepieciešamie pasākumi, lai labāk noregulētu valsts administratīvo sistēmu. Un tagad turpināsies nākamais reformu virkne vilnis, kas ir ļoti būtisks, lai veicinātu nodarbinātību un dotu jaunu spāru ekonomiskajai izaugsmai. No 2008. līdz 2011. gadam 3,8 miljoni darba vietu tika pazaudēti Spānijā un pusmiljons uzņēmumu bija spiesti slēgt savas durvis. Tas ir milzīgs izaicinājums. Uh, ar ko mēs tagad saskaramies, proti, ka nedrīkst zaudēt nevienu eh, darba vietu, un mums tagad ir um, ehm, 147 tūkstoši eh, bezdarbnieku, taču mums ir jānodrošina tas, lai uzņēmēji turpinātu attīstīties, lai turpinātu rasties jauni uzņēmēji, un šeit būtisks eh, punkts ir arī jauniešu nodarbinātība. Uh, šis punkts kopš 2013. gada atrodas mūsu darba kārtībā. Ir tikuši īstenoti daudzi jauni pasākumi, lai nodrošinātu prioritātes darbu tirkumu. Mēs esam veikuši ļoti apņēmīgus uh, soļus gan mū, pie mums dalībvalstīs, gan esam tos redzējuši arī Eiropas Savienības līmenī. Mēs esam redzējuši, ka ar labiem, pareiziem pasākumiem, kur Eiropas Savienība konkrēti var iesaistīties, var radīt uh, sinerģijas efektus uh, visā Eiropas Savienībā. Eiropas projekts būs visspēcīgākais, ja varēs pierādīt to, ka spēj palīdzēt un atrisināt konkrētas pilsoņu problēmas. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti būtiski, lai līdzekļi tiktu izmantoti jauniešu bezdarba apkarošanai vai citām līdzīgām iniciatīvēm, piemēram, kredītu piešķiršana MVU, jo mums varam tādējādi nodrošināt konkrēts risinājums konkrētām problēmām. šis elastīgums ir ārkārtīgi būtisks, tāpat kā iespēja pārnest fondu līdzekļus. Tādējādi struktūra fondu līdzekļi ir daudz elastīgāk un daudz labāk pieejamāki. Tos var daudz ātrāk izmantot, un tie nokļūst arī vietās, kur tie visne, ir visnepieciešamākie. Šie pasākumi ir pierādījušies kā būtiski instrumenti, lai tiktu galā ar ekonomiskajām problēmām. Gūtie secinājumi ir arī tādi, ka Eiropas institūcijas ir bijušas spējīgas stāties pretī ekonomiskās krīzes izaicinājumiem, īpaši tajos punktos, kur tas bija visnepieciešamākais. Eiropas Savienība veica nepieciešamos soļus, uh, un tādējādi guva arī lielāku uzticību savai rīcībai. Tas, manuprāt, ir tieši tā, manuprāt, ir tiešām liela mācība, kuru varam paturēt ar kohēzijas līdzekļiem centās tikt panākt krīzes seku likvidēšanu. Uh, Piemēram, vienkāršot kohēzijas līdzekļu izmantošanu, tika radīts lielāks elastīgums, lai vieglāk varētu noteikt prioritātes, un, kā jau teicu, tika radīts pilnīgi jauns potenciāls, kā izmantot šos fondus, un es ceru, ka tas tā turpināsies arī nākotnē. Un noslēgumā, mīļā kolēģi, uh, Mēs visi zinām, ka atrodamies ļoti būtiskā punktā, ka mums ir jāatrod jaunas iespējas uh, sociālajiem sistēmām, lai tās kļūtu spēcīgākas, un tas ir saistīts ar kohēzijas politiku, īpaši smagākajos krīzes posmos, izmantojot uh, elastības iespējas un izmaiņas, ejot pareizajā virzienā ar pareizo koordināciju un caurskatāmību, mēs redzējām, cik vērtīgi ir šie sociālie modeļi, un tā ir arī lielā mācība, kur esam guvuši no krīzes. Šai politikai jāorientējas uz galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Tas ir mūsu uzdevums, atbildība un arī mūsu lielākais devums labā pārvaldībā. Paldies! Madam Senat. Paldies, senatoras kundze. Mēs patiešām tagad labāk varam izvērtēt to, kā Spānija ir izmantojusi pieejamos resursus, konkrēti struktūrālos fondus, lai mm, īstenotu ļoti drosmīgu politiku, kas sāk eh, nest savus augļus, ja pieša ārējā tirdzniecībā rezultāti ir nozīmīgi. Uh, Daži rezultāti redzam arī nodarbinātības jomā, un bezdarbs joprojām ir tajā pašā laikā galvenā problēma jūsu valstī. Tomēr mm, eh, pūliņi ir tikuši ieguldīti, un eh, senatoris teiktajam vajadzētu kalpot par paraugu arī citur, tostarp arī manā valstī. Tagad došu vārdu pēdējam semināra runātājam Birutei Vesaitas kundzei no Lietuvas mm, parlamenta. Mm, Lietuva bija 2013. gada otrā pusgada padomes prezidentūras eh, vadībā. Mm, pēc eh, īrijas mums bija sarunas ne tikai par 14. gada budžetu, bet par visu eh, plānošanas projektu mm, periodu budžetā 14. 20. gadam. Ar plāniem. Paldies. Eh, Gudā tiek klātesošie. Mēs esam ļoti priecīgi par Lietuvas prezidentūras prezid... pozitīvo iznākumu padomēm un mēs esam sasnieguši iecerēto un pat vēl vairāk. Paldies jums visiem par sadarbību un vēlu veiksmi Grieķijai, kas ir pārņēmusi stafeti no mums. Runājot par šo nedēļu un Eiropas semestri. Tā ir lieliska iespēja, lai nostiprinātu parlamentāro sadarbību un trialogu. Mēs šeit runājam par ekonomikas jautājumiem un attīstību, un ir skaidrs, ka parlamentiem ir jāsastrādājas šajos jautājumos, kā arī aktīvi jāpiedalās procesos, kas saistīti ar Eiropas semestri. Tādējādi veicinot demokrātisko leģitimitāti. Es ļoti labprāt dalīšos ar jums Lietuvas praksē šajos jautājumos, runāšu par Eiropas Savienības struktūrālo fondu ietekmi uz e, Lietuvas situāciju un cīņu ar krīzi. Ņemot vērā situāciju Eiropas Savienībā finansējuma ziņā, varat redzēt, ka Lietuva ir sarakstā augšgalā un ir viena no līdervalstīm. Struktūra fondi Lietuvā ir 6,7 miljardi eiro apmērā. 14,1% tika investēts cilvēku resursu attīstībā. Vairums 45% eh, tika investēti ekonomiskajā izaugsmē un eh, vairāk kā 39% kohēzijas eh, veicināšanas programmās, proti vide, vietējā un pilsētvidas infrastruktūra, kultūras mantojuma aizsargāšana, turisms, publiskie pakalpojumi, sociālie un veselības jautājumi, kā arī izglītības jautājumi attiecas uz šo sadaļu. Kāda situācija ir darbības programmu īstenošanas jomām? Vairumā gadījumi visi uh, Viss atbalsts no fondiem tika pārdalīts un uh, sadalīts uh, šīm um, apakšgrupām. Galvenokārt uh, struktūra fondu atbalsts tika izmantots šo ekonomikas jautājumu risināšanai, kādi tad atpoguļ šajā grafikā. Un varam teikt, ka izmantot eh, tika šie līdzekļi arī eh, tādēļ, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar apgrozāmo um, aktīvu deficītu, kā arī ar finanšu inženierijas eh, pasākumiem, kas bija ļoti būtiska sastāvdaļa pasākumu kopumā. Tāpat Finansējums un prioritātes eh, jomas eh, attiecās eh, galvenokārt uz enerģijas taupīšanu publiskajā un privātajā sektorā un ēkās ar izolācijas starpniecību, inovatīvo tehnoloģiju veicināšanu, reģionāla attīstība un pārēja no fosilajiem kurināmajiem uz atjaunojumiem resursiem. Tāpat notika arī papildu pasākumi, lai palielinātu nodarbinātību koncentrēties uz preferenciālajiem aizdevumiem, finanšu inženierijas un subsīdiju pasākumu kombinēšanu, kā arī valsts būvdarbu veicināšanu un aktīviem pasākumiem darba tirgū. Ir skaidrs, ka ir aizvien lielāka nevienlīdzība starp lielajām pilsētām un reģioniem, gan pašās valstīs, gan arī kopumā Eiropas Savienībā. Runājot eh, tātad eh, par šiem nodarbinātības eh, pasākumiem un jau minētajiem preferenciāliem aizdevumiem, kā arī subsīdijām un valsts būvdarbiem. Jāteic, ka bezdarbs ir ļoti lielā apjomā, vairāk nekā 10%, taču pateicoties šiem, pateicoties šiem um, pasākumiem, mēs varam teikt, ka pārsvarā šeit uh, runa ir par struktūrālo bezdarbu un kvalificētu darbinieku trūkumu. Tātad uh, šeit ir runa par konkrētām problēmām, kuras ir iespējams atrisināt ar šiem pasākumiem. Runājot par um, ietekmes lietu uz ekonomiku kopumā, varam teikt, ka IKP ikgadējais pieaugums ir par 1,57% lielāks uh, um, 2000, periodam no 2004. līdz 2013. gadam. Bezdarba līmenis ir paredzēts par 4,6% zemāks, un posmā no 4. līdz 15. gadam ir prognozēts, ka nominālais IKP pieaugums uh, būs uh, atspogļosies uh, par 1,97 litas vairāk runājot par katru investēto katru investēto naudas vienību. Tāpat runājot par papildu impulsu ekonomikai, mēs varam teikt, ka te var runāt par finanšu instrumentiem, kas eh, samazina investīciju izmaksas un veicina privātās investīcijas. Jātiec, ka Eiropas Savienības fondi tika izmantoti krīzes eh, um, problēmu mazināšanai un nodarbinātības veicināšanai, kā arī darba tirgu stimulēšanai. Šajā tablā tātad jūs varat redzēt, ka kādas ir jomas, kurās cilvēki izjūta tiešu Eiropas Savienības līdzekļu ietekmi. Galvenokārt ir runa par transportu, izglītību, vidas aizsardzību, veselības aizsardzību, un vismazāk šeit runa ir par reģionālo un sociālo kohēziju un valsts administrāciju. Runājot par galvenajiem faktoriem efektīvai Eiropas Savienības fondu izmantošanai, te galvenokārt jāmina centralizēta pārvaldība un kontrolas sistēma visām darbības programmām. Tikai viena pārvaldības iestāde skaidra atbildības eh, sadalīšana, mazas izmaiņas eh, institucionālajā nolīgumā salīdzinām ar iepriekšējo periodu un tā pieredzes eh, saglabāšana, kā arī vienoti kopējie noteikumi un procedūras. Tāpat savlaicīga dokumentu sagatavošana Runājot par nacionālajiem strateģiskiem dokumentiem, kā arī detalizēta plānošana investīciju jomā un samlaicīga projekta sagatavošana, ko veic finansējuma guvēji. Tāpat jāpiemin arī administratīvo procedūru vienkāršošana, kas um, atspoguļojas kā elastīgākas maksājuma metodes, um, projektu izvērtēšana un izvēle, izvēle kā arī pārbaudas eh, perioda saīsināšana un eh, vienkāršošana un maksājumi balstoties uz vienkāršotu izmaksu eh, pamatu. Fiksētā likme un vienreizējie pabalsti. Tāpat izmantojot um, finansiālās inženierijas instrumentus, uh, ir iespējams uh, panākt to, ka ir uh, lielāka Eiropas Savienības fondu piesaiste. Un tas pats attiec arī uz IT sistēmu izmantojumu. proti elektronisko anketu ieviešana un IT sistēma izmantošana administratīvo procedūru risināšanai. Runājot par gūtajām mācībām un atziņām, um, varam izdalīt uh, vairākus riskus, proti vēlāk uh, ķeroties pie darba ir palielināts risks um, perioda beigās un, ja nav konkrētu valsts stratēģiju, tad uzsākšana tiek aizkavēta. Iespējamie risinājumi ir tādi, ka ir pāris procedūras, kuras tiek apstiprinātas, tāpat ir eksante nosacījumi, lai apstiprinātu nepieciešamās stratēģijas eh, rīcības plāniem un um, publiskā iepirkuma procedūra uzlabošana. Galvenie principi, lai pārvaldītu un kontrolētu sistēmu, varētu uh, būt šādi. Turpinātība, procesa standartizēšana, uh, pieteikumu procedūras vienkāršošana un IT instrumentu izmantojums. Rezultāti, kas sasniegti, ir eh, šādi. Eiropas Savienības struktūra fondi ir ievērojami veicinājuši eh, Lietuvas ekonomisko un sociālo izaugsmi daudzās jomās. Pašlaik eh, ievērojami rezultāti ir sasniegti uh, Eh, šādās jomās vairāk nekā 170 tūkstoši cilvēku, eh, kas ir bijuši bez darba vai ar bezdarba draudu, ir piedalījušies eh, programmās un gandrīz 40 tūkstoši bezdarbnieku ir guvuši profesionālās apmācības pieredzi 2,6 tūkstoši subsīdiju zinātniskajai pētniecībai un tās aktivitātēm ir piešķirti studentiem, zinātniekiem un citiem pētniekiem. Vairāk kā 2,4 tūkstoši uzņēmumu ir guvuši atbalstu no inovāciju investīcijām, kā arī finansiālais atbalsts ir piešķirts 5,8 tūkstošiem MVU. 1,4 tūkstoši kilometru ceļu uzbūvēti vai atjaunoti 775 pilsētās un mazpilsētās ir ieviests plaķoslas internets, 769 ēkas publiskajā sektorā atjaunotas, kā piemēram skolas, bērndārs, slimnīcas un tā tālāk, 769,5 tūkstoši siltumenerģijas patērētāju ir um, guvuši augstākas kvalitātes um, enerģijas piegādi, kā arī ūdens piegādes tīkls ir atjaunots vai uzbūvēts um, 237 eh, teritorijās un 242 eh, izgāstuves eh, ir slēgtas vai attīrītas. Un varam teikt, ka ir lielāka pievienotā vērtība bijusi tautsēm iecībai pārējot uz šādu veidu modeli. Galvenie mērķi nākotnē periodam no 14. līdz 20. gadam ir pirmkārt vieda un iekļaujoša izaugsme, veicinot um, pētniecību un inovācijas, um, izglītības kvalitāti, publiskās administrācijas efektivitāti un digitālās um, sabiedrības attīstību. Otrakārt, ilgtspējīga izaugsme, proti modernas pamatinfrastruktūras attīstība, labāka biznesa vide un uh, ilgspējīga un efektīva eh, dabas resursu izmantošana, kā arī treškārt eh, drošība un pilsonība, kas nozīmē nodarbinātības eh, veicināšanu, nabadzības samazināšanu, sociālās izslēgšanas samazināšanu, kas tiek kombinēta ar sociālo un teritoriālo iekļaušanu. Es piekrītu principam, ka investējot Eiropas uh, fondus, būtu jāņem vērā rezultāti, uz kuriem ir jāorientējas, un vienkāršāk to var tulkot kā labākus un uh, vairāk uh, darba vietu mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Un Um, sveicam Lietuvu par ieguldīto darbu, kas uh, un Lietuva arī būs uh, nākamā Eiropas zonas valsts. Vairāki cilvēki ir lūguši vārdu, un vispirms došu vārdu Godmaņa kungam. Have... Mums jāiet uz reģiju balsojumu, un daži no reģionu komitejas ir pametuši zāli, bet es patiešām vēlētos uh, šeit vērst, lūgt nelielu informāciju tam, ko es. Uh, teikšu, tīpaši ģenerāla direktora kungam. Es tiešām uzskatu, ka šai sanāksmē vajadzētu būt vērstai uz problēmām, uz to risināšanu, bet to mēs neesam dzirdējuši. Mēs dzirdam skaistus skatus par nākotni, labas Grieķijas, Lietuvas prezidentūras, bet nav runas par problēmām. Kāda ir sasaistes ar budžeta komiteju un sociālajiem fondiem? es gribēju teikt, kohēzijas fondiem, saka godmaņkungs, galvenā problēma nav risināma. Mēs mm, cīnāmies par lielākām investīcijām, mēs mm, par šajā jaunajā periodā, bet mm, tie, kas cīnās pret mums, kas to tikai 906 miljārdu maksājumu vienmēr izmanto parastos instrumentus un ir 2 miljardi eiro paliek, kas netiek piemēroti, un 17% no kohēzijas fondiem. Un te ir jautājums, vai ir iespējams izkļūt no šādas problēmas, lai vismaz to samazinātu. Un tā ir liela problēma. Pēdējo reizi Strasbūrā, kad balsojām par komiteju kompetencēm, es Mm, iesteicu, lai Regija komiteja mm, būtu atbildīga par, mm, par, par šo plānu īstenošanu un nākamo septiņu, bet man man tā nācās atteikties, un beig beigās mēs nonāksim pie tādas situācijas, kur neviens parlamentā neuzņemsies atbildību par, mm, par uzraudzību, pat konkrētos mm, tīri grāmatvediskos jautājumos. Es jums sniegšu datus, kurus varbūt jūs nemaz nezināt pēdējie. Dati 2013. gada decembrī, par janvāru vēl tādu nav, un tad jūs redzēsiet, kāds ir Mm, šī problēma. Es vēlos teikt divas lietas, un es neizmantošu tādu mm, komisijas eh, politiku not name, not shame, jo ir šeit piedalās cilvēki no dažādām valstīm, visi vēlas zināt, vai es eh, labi veicu izmantošanu mm, fondiem vai nē, un kādi tad ir rezultāti, galvenā problēma ir, ka ja ne, tiek ņemts reģionālais un kohēzijas fonds kopā, tad vidējā piemērošana ir tikai 16. Mm, 60% un 40% no iepriekšējām naudām netiek piemērota, netiek izmantota vēl jau vairāk. Uh, 14 mm, valstis ir zem šī vidējā rādītāja, un atšķirības starp labāko valsti šajā jomā, labākajiem rezultātiem Lietuvu un sliktākajiem rezultātiem Rumāniju ir 2,60 reizes 260 procenti precīzāk. Un, ja mēs paraugāmies uz valstīm, kuras atrodas krīzes situācijās, tad mums tiešām jāteic, ka Grieķijai neklājas slikti. 71% jāmin. Ja Un um, īstenībā Grieķijai neslikti klājas, un mm, Spānija ir 11. pozīcijā un nedaudz virs vidējā līmeņa, bet ja mēs paraugāmies uz valstīm, kurām ir vissliktākā situācija, tā ir Rumānija un Bulgārija. Šīs valstis pievienojās 2007. gadā. Tagad nu, vēl septiņu gadu laikā nav viņām izdevies atbilstoši izmantot līdzekļus, un viņi ļoti mm, iepaliek. Uh, 2,60 reizes vai 2,5 reizes. Viņi atpaliek no valstīm, kurām ir vislabākie rezultāti. Neviens nav veicis analīzi pat reģija komitejā, kāpēc ir e, šāda situācija, kāpēc valstīm ir šāda problēma. Un ne tikai šīm valstīm. Ja mēs paraugāmies uz šiem kohēzijas reģionāliem valstīm, tad Arī e, Itālijā ir ļoti slikti klājas 28. vietā. Mm, tā atrodas e, fondu īstenošanā Slovākija 24. vieta. Un pat Austrija, nu labi, Austrija ir 23. Eh, pozīcijā, bet es teiktu, ka neviens nav izanalizējis šos rezultātus, jo neviena komiteja nav atbildīga, un man komisijas pārstāvim jāvēršas lūdzu, ja varat mainiet savu politiku, nāciet uz eh, reģiju kom, budžeta komiteju, paskaidrojiet, kāpēc šādas problēmas rodas, un sauciet un vārdos un nokauniniet šos eh, cilvēkus name and shame. Uh, Un um, pretējā gadījumā būs problēmas nākamā gada budžeta un sociālo fondu mm, situācija nav sliktāka, drīzāk nav labāka, drīzāk sliktāka. Un tad, kad uh, visaugstākais bezdarba līmenis, un ja mēs paraugamies, kā tiek īstenoti šie sociālie fondi, Spānija ir nedaudz zemvidējā, Grieķija tāpat. Uh, Un es pateiktu, ka tās valstis, kurām tik labi neveicas Slovākija, Kipra, Ungārija un Francija 20. vietā, tās runā par nodarbinātības programmam, mēs redzam 2,5 atšķirību, mēs redzam, ka 60% ir zem mm, vidējā piemērošanas līmeņa sociālie fondi. Ja šīs soft programmas nemaz nesasniedz šo vidējo rezultātu. Un pēdējais mm, attiecībā, te es vēršos pie ģenerāla direktora kunga, un mm, mēs, ne, te ir šis jautājums par atbildību komitejā. Mm, lūdzu, tiešām vajag būt skaidrībai, jūs nesat to līdz šim ieviesuši, un problēma ir, kāpēc tāda situācija ir. Ir jautājums par jaunajām aktivitātēm. Ir citi runātāji, kas arī ir vēlējušies izteikties, godmaņa kungs. Paldies, atvainojiet. Vārds tagad Andrielam Galaževskim no Polijas parlamenta. Oui, mon cher collègue. Lūdzu, kolēģi, jums tiek dots vārds. Polskās. Paldies. Polija ļoti prasmīgi izmanto Eiropas Savienības uh, līdzekļus, taču varētu to darīt vēl labāk. Kopā ar um, reģionālās attīstības eh, ministru un infrastruktūras jautājumu ministru. Un ir arī eh, cilvēks, kas ir atbildīgs eh, par šiem diviem, divām grupām, un tajā pašā laikā viņš ir arī vicepremjers, tātad ir ļoti daudz darāmām šim cilvēkam, tādēļ ja tas varbūt arī varētu ietekmēt uh, efektīvu līdzekļu izmantojumu. Protams, ka efektīvs līdzekļu izmantojums ļoti svarīgs, taču vēl svarīgāk ir saprast, kādi tad ir mērķi, kādiem tiek izmantot šī nauda. Es eh, esmu ļoti priecīgs eh, par dzirdēto, kas attiecas uz eh, komisijas uzstādījumiem par to, ka būs iespējams panākt rezultātus. Man ir diezgan ilga pieredze šajā jomā, un ir skaidrs, ka ikreiz, kad tiek izmantot valsts nauda, mērķis ir sasniegt rezultātus. Tas pat ir eh, diezgan dabiski cerēt uz rezultātiem. Kā jau teicu, rezultāti, mērķi ir ļoti svarīgi. Ir situācijas, kurās eh, tiek izmantot līdzekļi, taču nav skaidra uzstādījuma daudz līdzekļu izmantoti, piemēram, enerģijas ieguvēja no atjaunojumiem resursiem. Tas ir radījis daudz problēmu, korupcijas problēmas. Dažās valstīs ir apdraudējušas enerģiju, energosistēmas funkcionēšanu. Un tāpat ir jāsaprot, ka tradicionālo energoresursu uh, izmantojams. Ir smags jautājums Eiropas Savienībām. Es vēlētos aicināt komisiju nepieturēties pie konkrētiem mērķiem eh, par katru cenu, bet būt elastīgākiem šajā izmantojumā. Paldies! Tagad vārds Karjelo no Itālijas deputāta palātas. Lielas paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Ir ļoti svarīgi, lai mēs diskutētu par investīciju kondicionalitāti. Ar vienotās valodas izveidošanu visas dalībvalstis ir pazaudējuši savu finansiālo autonomiju. Protams, ka to um, saistījās arī daudzi pienākumi gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm, piemēram, attiecībā uz parādu līmeņiem. Tāpat arī ir jāveic attiecīgas investīcijas, tas viss ir arī ierakstīts uh, Eiropas padomas, Eiropas padomas um, dokumentos. Uh, un tā tālāk. Šāda veida makrokondicionalitāte atkal ierobežo dalībvalstu investīciju spējas un uzliek sodu tām dalībvalstīm, kur ir vislielākās problēmas ievērot stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumus. Tādēļ mūsu priekšlikums būtu vēlreiz pārbaudīt šo trīs stūri, kuru mums šodien prezentēja pārstāvis. Šeit ir jāņem vērā šis investīciju aspekts, un tam jābūt saskaņotam ar budžeta politiku. Investīcijas ir jāveicina bez jebkādiem nosacījumiem no Eiropas Savienības puses. Ja mēs runājam par savienību, tad mums ir jābūt spējīgiem arī uzticēties visiem savienības eh, dalībniekiem. Eiropas padomē ir jādod reāls uh, pamudinājums investīcijām un beigās arī jārada dalību valstīm iespējas stimulēt savas ekonomikas un veicināt izaugsmi. Tas, par ko mēs esam vienojušies, kas ir paredzēts saistībā ar stabilitātes un izaugsmas paktu. vēl pastāv arī iekšējā stabilitātes pakta problēmas. Ir jāņem vērā ārkārtīga gūzma, uh, jautājumu. Kā lai kāda valsts var veicināt investīcijas, ja nevar, nav spējīga pārvaldīt savas valsts investīciju politiku un virzīt to konkrētos uh, virzienos? Šeit ir jābūt ļoti skaidram mandātam investīcijām no pašas augšas, tam jābūt kā galvenajai garantijai. Vēl viena lieta, par ko vēlējos runāt, ir tāda, ka uh, Itālija. Itālijā ir apmēram 53% paredzēti investīcijai, investīcijām, un tādējādi ir pārsniegusi 48% minimālo slieksni. Šādi ir pašreizējie dati saistībā ar struktūru fondu. Uh, Un mēs cerām tomēr, ka Eiropas padoma veicinās nu, centrālajā līmenī investīciju. Lielas paldies, kolēģi Elgai Tripelē no Eiropas parlamenta vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos mm, atsaukties uz ģenerāldirektora kungu, kurš teica, ka programmām ir jābūt stratēģiskām. Uh, Un es eh, domāju, ka ļoti strateģiska pieeja visai Eiropas eh, ekonomikai būtu atsaistīt ekonomisko izaugsmi no CO emis, CO2 emisijām. Un, eh, kā jūs dzirdējāt pirms tam, ka reizēm programmās tas tika minēts arī uh, saistībā ar enerģētikas uh, Mm, efektivitāti, izolāciju un atjaunojumās e, enerģijas e, izmantošanu, bet e, vajag tiešām vajag atsaistīšanu no izaugsmes un mm, CO2 emisijām. Ir tiešām lielā mērā jāsamazina CO2 emisijas, ir jābūt energoefektīviem un es Domāju, ka šī varētu būt šī strateģiskā pieeja. Ja tīpaši ņemot vērā krīzes situāciju, tas ir tiešām labākais veids, kā sakombinēt šo izaugsmi un CO2 samazinājumus. Paldies! Paldies, Elga, saka priekšsēdētājs Īvā Lokalfin, Eiropas parlamenta deputāts. The... Kolēģi, es vēlētos pateikties visiem Nacionālā parlamenta kolēģiem, kas eh, šodien ir klāt, jo mums ir jādiskutē un jākoordinē vesela virkne darbību nākotnē. Es vēlētos koncentrēties uz vairākiem jautājumiem, kas būtu jādiskutē turpmākajos mēnešos un kuros eh, sadarbība starp eh, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, vai vismaz sapratne starp šiem parlamentiem ir ļoti būtiska. Un proti runa ir par Eiropas Savienības budžetu vispārējos vilcienos. Vispirms jautājums ir par budžeta elastību. Visi zināt, ka mēs pirmoreiz pieņemam budžetu, kas ir samazināts nākamajam periodam līdz 2020. gadam. Parlaments par to vienojās tādēļ, ka mēs ieviesām vairākus elementus budžetā, kas ļauj šādu elastību. Cerams, ka ekonomiskie apstākļi uzlabosies Parlaments eh, uzstāja uz to, ka ir jābūt šādai vidustermiņa pārskatīšanai 2016. gadā, kas ir viens no pamatelementiem, kas ļauj šādu elastību, un tas nozīmē to, ka jābūt citādākai procedūrai. Un šajā aspektā nacionālajiem parlamentiem ir jāspēlē attiecīga loma. Mēs runāsim par eh, vairākiem aspektiem, kas ir saistīti ar uh, uzlabojumiem uh, valstu ekonomikā un būs arī dažādas pārmaiņas, būs jauna komisija, jauns parlaments. Nacionālās uh, valdības, vai vismaz dažas no tām, kā tas ir bijis pagātnē, varētu būt negribīgi veikt šo vidustermiņa izvērtēšanu, taču tas ir ārkārtīgi būtiski. Otrs jautājums ir saistīts ar um, Eiropas budžeta specifiku, kāda nav iepriekš pārunāta, un te runāja par pašu resursiem. No kurienes tad tiek finansēts Eiropas Savienības budžets? Līdz šim to 80% līmenī ir finansējušas valstis un tikai 20% pašu resursi. Tas nav iekļauts līgumos. Pamatdoma līgumā ir tāda, ka Eiropas budžetam jābūt daudz autonomākam. Palielinot pašu resursus, nepalielinātos budžets, bet tas kļūtu neatkarīgāks. Un tas nozīmē to, ka tas, kas tiek iemaksāts kopējā Eiropas Savienības budžetā, ir saistīts ar deficītu procedūru un citiem jautājumiem. Tātad, ja mēs vienojamies par to, ka tagad ir 80% no valstīm un 20% no pašresursiem, mainītos tas uz tādu proporciju kā 60-40, tad tas atceltu daļu sloga no valstu budžetu pleciem un tas padarītu Eiropas budžetu neatkarīgāku, paredzamāku un palīdzētu izvarīties no tā, kas notika iepriekšējā gadā. Proti, būtu noregulētas izmaksas, kas ir, kas ir saistīts ar Eiropas komisiju. Jo ir skaidrs, ka runājot eh, par eh, pārpalikumiem. Un arī godmaņa kunga teik, uz godmaņa kunga teiko atsaucoties, eh, ir skaidrs, ka ir jautājums, kas ir saistīts ar rēķinu samaksāšanu termiņa beigās. Un tas vienmēr ir bijis ļoti problemātisks jautājums. Līdz ar to jādomā tā, lai termiņa beigās nebūtu visu šo problēmu. Nākamos gados mēs pie tā strādāsim. Tas ir ļoti jūtīgs un sensitīvs jautājums, taču mums ir jādomā par to. Un visbeidzot, es vēlētos minēt, ka tā ir jauna attīstības tendence un tas e, padomē atspoguļosies, un proti runa ir par Eirozonas e, budžetu. Ļoti bieži valstu valdības izvēlas e, starp valdību nolīgumus, kas Eiropas budžetam un Eiropas ideja kopumā ir kaitējošs uzstādījums. Ja mēs runājam par Eiropas budžetu un Eirozonas budžetu, un ja mēs te saskaramies ar starpvaldību nolīgumiem, kas faktiski notiek ārpus institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, tad te nevar būt runa par Eiropas integrāciju. Šāds instruments var uh, būtu noderīgs, taču ir jānodrošina ar valstu palīdzību tas, lai tā būtu daļa no kopienas politikas un lai tas eh, būtu daļa no Eiropas eh, lēmumiem un nevis tikai starpvaldību līmenī. Paldies, godētais kolēģi! Vēlētos eh, uzsvērt sakarībā ar pēdējo jautājumu, ka sarunās starp padomi un parlamentu par budžetu 14. un 20. gadam daudzas dalībvalstis uzstāja uz to, lai šī gada budžets būtu mazāks nekā pašreizējais budžets, lai ņemtu vērā to, ka budžetu finansē valstu budžeti, valstu budžetus eh, skar lieli ierobežojumi, kā jau izskaidroja viens no iepriekšējiem runātājiem. Rezultāts ir tāds, ka kopējais budžets varēja tikai samazināties. Taču ļoti pārsteidzoši dzirdēt atsevišķu valstu pārstāvjus, kas vēlējās samazināt Eiropas budžetu, sakot, ka mēs nevaram palielināt savu līdzdalību un iemaksu, ka viņi ir par labu idejai izveidot jaunu kopējo budžetu, kas būtu tikai Eirozonas valstu budžets. Ko tad ar to darīs? Kāda tad būs atšķirība no Eiropas budžeta un kā tad to finansēs? Līdz ar to neviena politiskā grupa vai partija, kas šeit pārstāvēt no lielajām grupām, kas uh, atbalsta Eiropas politiku. Nav naidīga pret uh, šo principu, taču nav skaidrs, kā var no vienas puses teikt, ka nevar atbalstīt Eiropas budžetu, bet no otras puses tā brīnumainā kārtā atbalstīt Eirozonas budžetu. Padomē par to ir jādiskutē. Dažas eh, diskusijas jau padomē ir norisinājušās par šo jautājumu un atbilstīgajā brīdī parlamenta vēlēšanu posmā, protams, par to būs jāvienojas. Tagad vārds eh, kas ir Kleinas kungam no Polijas senāta. Lūdzu, senatora kungs. Šanovni paņstvo. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. Polijā mm, Eiropas semestris nākamajos divos ciklos būs arvien efektīvāks instruments pārvaldības jomā. Tajā pašā laikā mēs apzināmies to, ka konkrētās eh, noteiktās ekonomikas, eh, Eiropas ekonomikās situācija nav viegla un tiek ņemta vērā katras valsts specifika un konkrētā situācija. Un eh, tika minēti mērķi par CO2 samazināšanu Eiropas Savienības līmenī, valstu līmenī. Mums ir jābūt piesardzīgiem par eh, to, lai šiem, šiem mērķiem ir jābūt saskanīgiem. Dalību valstīs ir dažādas nodokļu sistēmas, dažādi nodokļi. Un eh, nevienmēr ir viegli visu saskaņot. Polija ir eh, viena no vislielākajām Eiropas fondu izmantotājām, un pateicoties šiem fondiem mums nebija gluži tāda pati sūrā pieredze, kāda uh, citām dalību valstīm. Mums varbūt izdevās efektīvāk izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, bet arī mm, šie fondi mm, šim finansējumam būs eh, nozīmīga loma arī nākotnē Polijā. Un eh, dalību valstu lielākā problēma, kas iepriekš arī tika minēta, ir bezdarbs. Un mēs to ļoti skaidri apzināmies. Eh, mums eh, bezdarbs nav tik augsts kā Spānijā vai citās eh, dalību valstīs, bet tā joprojām ir viena no galvenajām problēmām. Un Polijā ir tāda problēma, kas varbūt konkrēti pastāv jaunajās dalību valstīs, ka daudzi darbinieki dodas darba meklējumos uz tās augtajām vecajām Eiropas Savienības valstīm. Un uh, ne visas valstis ir ļoti apmierināts ar to, neraugoties uz to, ka tas palīdz mm, uzlabot eh, valstu izaugsmu. Un eh, mums te pietrūkst arī augstu mm, tāda gudrā darba spēka. Un Te var būt arī dažādi negatīvie aspekti. Polija nākamajos gados koncentrēsies uz infrastruktūru, uh, uz um, Polijas Nacionālo banku un mm, investīcijām, izaugsmē un koordinācijas nodrošināšanai starp uh, svarīgākajiem infrastruktūras projektiem mūsu valstī. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots ļoti pozitīvā veidā attīstības veicināšanā. Un šodien mēs konkrēti runājam par ES mērķiem, bet par to darot mums ir jāatcerās arī par partneriem ārpus ES. Mēs īpaši šeit domājam par situāciju Ukrainā, kā mēs zinām, tad ir problēmas, ir e, traģiski notikumi Kievā, iespējams arī citās Ukrainas pilsētās. Un Mums ir jāskatās gan kopienas līmenī, gan arī individuāli, kā mēs varam palīdzēt, atbalstīt tās valstis, kas iet cauri demokrātijas procesiem. Un Polija vēlas atbalstīt koordināciju jauno cilvēku eh, vidu. Nu, ir ārkārtīgi daudz lietu, kuras nevar paspēt minēt divu minūšu runām. Protams, turpin priekšsēdus. Paldies! senatora kungs Nordenas kundzei vārds. Viņa pārstāv Zviedrijas parlamentu. Sammanhållningspolitiken är ju en väldigt viktig, viktigt politikområde för, för Sverige. Labdien, labdien visiem klātsiešiem, paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz Zviedriju varu teikt, ka mums ir pilnīgi citādākas perspektīvas. Mēs gribam tādu politiku, kas dotu labumu pilnīgi visiem. Es pārstāvu reģionu zemes ziemeļos, kur saskaramies ar augstu jauniešu bezdarbu. Un šeit atbalsta līdzekļi bija ārkārtīgi svarīgi gan MVU, gan uzņēmumiem, kas vēlējās radīt jaunas darba vietas. Struktūra fonda līdzekļi radīja iespējas īstenot tādu politiku, kas spēja nodrošināt piekļuvi tādiem resursiem, kurus mums citādi nemaz nebūtu pieejami. Un šie rezultāti tiešām bija pozitīvi, pat arī, ja ne visi cilvēki varēja izmantot šīs iespējas, taču mums šie atbalsta pasākumi bija ārkārtīgi svarīgi. Lietuva arī uzskaitīja savu piemērs, un tie ļoti labi. Mēs piedaram pie ziemeļu valstīm, un mēs novērtējam to, ja instrumentiem nodrošina lielāku elastīgumu, lai īpaši nelielām struktūrām būtu iespēja piekļūt līdzekļiem un spētu daudz elastīgāk ar tiem rīkoties. Tieši uh, uzņēmumi mūsu reģionos ir tie, kas ir nobažījušies. Bieži vien es tiekos ar uzņēmējiem, kuri man stāsta, ka viņiem ir problēmas gūst piekļuvi Eiropas projektiem. Tas ir ļoti grūti izmantot, piekļūt šo fondu līdzekļiem. Sākumā ir nepieciešams pašu kapitāls un uh, Bieži vien uzņēmumi arī nezina, kā viņiem konkrēti jārīkojas, lai varētu piekļūt šiem projektiem. Taču situācija ir uzlabojusies saistībā ar dažiem projektiem ir tikuši paredzēti arī sodi, sankcijas, ja nav ievēroti zinām noteikumi, un es to nesmu, es to neredzu pozitīvi, jo bieži vien eh, līdzekļi tiek piešķirti mazāk nekā paredzēts, un tas uzņēmumiem eh, rada liels problēmas, jo atlikušā summa ir jāsamaksā no pašu līdzekļiem. Uh, un tad pāri palikusī summa starp pašu kapitālu un Eiropas Savienības kapitālu. To bieži vien ir ļoti grūti iegūt. Taču bez šiem nelielajiem uzņēmumiem mēs nemaz nevarētu īstenot visus šos projektus. Un mēs gribētu, lai šis apstākļs tiktu ņemts vērā, kad mēs uzliekam sankcijas. Uh, Protams, es ceru, ka Zviedrija arī var īstenot pašu savu kritisko pieeju, un Lietuva arī deva labu piemēru, un cerams, ka mēs varēsim tam sekot un uzlabot situāciju pie mums. Īpaši ņemot vērā šos aspektus, es domāju, mēs varam daudz ko mācīties no Lietuvas puses. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs Gorants Vens. Thank you very much, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, diemžēl, nevarēju būt klāta uh, visu sanāksmes laiku, jo man, diemžēl, bija citas sanāksmes, uh, kas saistītas ar poļu kolēģi sacīto. Es esmu Eironesta uh, ekonomiskās komitejas priekšsēdētājs. Mums šodien bija ļoti nozīmīga sanāksme saistībā ar infrastruktūru un izniecības nolīgumiem ar austrumu partneriem, un tas arī ir saistīts ar Eiropas Savienības budžetu. Es eh, atsaucos uz Nadienas kundzes teikto, kas runāja pirms manis, un kas teica, ka ir daudz spriedzes bijis šajās budžeta sarunās, un tas tā ir. Nākotnē, kad mēs uh, izvērtēsim šo daudzgadu finanšu ietvaru procedūru, varbūt mēs varēsim saprast, kas radīja šīs problēmas. Vairum šo problēmu bija drīzāk politiskas nekā ekonomiskas vai ar budžetu saistītas, un es ceru, ka mēs to risināsim nākotnē. Runājot par uh, vidustermiņa izvērtējumu šim uh, finanšu gadam, uh, šim finanšu ietvaram vai nākamajam, nu, galvenokārt jākoncentrējas ir uz tām jomām, kurās mums tiešām ir skaidra Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Es domāju, ka ja ir šāda Eiropas Savienības pievienotā vērtība, tad mums jābūt ambiciozākiem, jo izaicinājumi ir milzīgi, ja mēs skatāmies uz globālo konkurenci, par, eh, ja skatāmies uz eh, pētniecību un attīstību, nu tad jāsaka, ka nav nevienas Eiropas valstis, kas varētu darīt viena, mums visiem ir jādara tas kopā, un te nevajadzētu būt politisku pretrunu šajā jomā. Taču šobrīd, diemžēl, situācija ir tāda, ka, jā, it kā ir palielinājums pētniecībā un izpēt, attīstībā, taču ne līdz 16. Eh, gadam. Tātad eh, nav nekāda palielinājuma salīdzinām 13. gadu. Uh, pētniecības un attīstības jomā un uzskatu, ka politiski tā, tā ir uh, traģēdija. Mums ir uh, milzīgi izaicinājumu, izaicinājumu, kas ir saistīti ar dienvidu partneriem, kā piemēram Šveicē konferencē pieminētais par Sīriju. Līdz ar to uh, mums ir jāsaprot, kādas būs mūsu darbības un kāds būs mūsu ieguldījums. Uh, šajās jomās, vai, piemēram, Ukraina, vai smagā situācija Moldāvijā vai Gruzijā. Ir jāsaprot, cik lielā mērā mēs varēsim līdzdarboties, veidojot infrastruktūru, veidojot jaunu ekonomisko nākotni. Ja mēs to nedarīsim, tad to darīs citi, un tam būs politiskas sekas. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi domāt par Eiropas Savienības budžetu šādā rakursā ir skaidrs, ka ja mēs eh, šīs lietas nostādām kā prioritāti, tad būs citi jautājumi, kas nebūs tik prioritāri. Varbūt, ka mēs varētu būt kritiskāki un saprast, varbūt ir jomas, kurās eh, varētu griezt budžetu. Taču ir jāsaprot, eh, ka, piemēram, lūkojoties uz ārējās darbības dienestu, es ārlietu komitejā bija viens no ārējas darbības dienesta referentiem. Un pamatoma ir tāda, ka jaunajam ārējas darbības dienestam būtu jāietaupa pēc iespējas vairāk līdzekļu valstu dienestiem, taču es uzskatu, ka ir tieši otrādi vajadzētu vairāk cilvēku nacionālajā līmenī ārējos dienestos, lai nodrošinātu uh, kontroli un uh, saikni ar Briselē notiekošo. Es ceru, ka mums būs mazāk saspringts dialogs nekā iepriekšējās diskusijās par finanšu schēmu, un es ceru, ka turpmāk būs progress. Paldies! Lūkšu paneļa dalībniekiem un lūkšu izteikties ģenerāldirektoru kungu no komisijas. All, Paldies, priekšsādātāji. Sākumā es vēlētos pateikties runātājiem, kas piedalījās seminārā, kā arī uh, dalībniekiem no zāles. Atzinums, ka kohēzijas politika spēlē nopietnu lomu izaugsmai un uh, nodarbinātībai, e, un arī piemēri to vēl vairāk pastiprināja. Paldies arī par e, kritiskajiem izteikumiem, jo ir skaidrs, ka vienmēr ir e, iespējas uzlabot kaut ko. Konkrēti atsevišķi runātāji runāja par vienkāršošanas nepieciešamību, tam varu piekrist. Noteikumi ir sarežģīti, bet Mm, jau ir svarīgi tas, ka gadījumā, kad ir mm, sarežģīti noteikumi, jums ir tikai viens tādu, noteiku, viens tādu noteikumu bloks, un to mēs esam panākuši nākamajam periodam, jo ir pieci fondi, un tiem ir tādi paši noteikumi. Uh, Es jau minēju šos uh, flat rates uh, vienoto likmi, kas padara lietas vienkāršākas un labāk saprotamas kohēzijā. Bet mums ir jāpatur prātā tas, ka mums ir jāpārliecinās par to, ka tēriņi ir regulāri un uh, likumīgi atbilstoši noteikumiem bet te man ir jāsniedz sava nepiekrišana, ja kāds nav ievērojis publiskā iepirkuma noteikumus, tad ir jānotiek finanšu korekcijām. Mums ir jābūt drošiem par to, ka nauda tiek izmantota atvēlētajiem mērķiem un ievērojot noteikumus. Sākumā bija runa par izpildi Godmaņa kungs par to runāja, viņš gan tagad ir pametis zāli, bet es nevēlētos viņa komentārus atstāt bez atbildes sākumā par šiem plānotajiem maksājumiem. Politika, kas ir investīciju politika, tur šie roli ir ļoti svarīgs aspekts. Un ir jāskatās, protams, nākamajos gados, ka ir šī daļa pārpalikums, kas ir pēc tam ir jālikvidē, bet ir pārāk lieli pārpalikumi, kur mēs nevēlamies, un tāpēc politikā mēs esam iestrādājuši ierobežojumus, lai parūpētos par to, ka pārpalikums mm, ir ierobežots. Un, um, Ehm, tagad tas ir kļuvis n plus 3, un tad mēs palielinam šo pārpalikumu. Un te bija arī mājiens uz problēmu par to, ka ir šis spiediens uz maksājumu situāciju. Un ir arī tiesa, un nav nekāds noslēpums, ka izpilde atšķiras katrā dalību valstī. Bet tas nenozīmē, ka mēs neesam to skatījušies un vērtējuši. Ja jūs eh, vēlaties zināt, kāds ir galvenais iemesls eh, zemai apgūšanas spējai, tā ir zemā administratīvā kapacitāte dažādos īstenošanas posmos. Sākas, eh, sākums ir nozars politikas noteikšana, transporta politika, piemēram, un ļoti bieži, ka šī kapacitāte nav pietiekama, lai to izdarītu, un pēc tam ir jānosaka projekts, jāizvēlas, ir eh, publiskais iepirkums eh, jāslēdz, un mēs esam atzinuši, sapratuši šīs grūtības, un kā ģenerāla direktors, uh, Es varu teikt, ka nu, pat ņemot vērā to, ka darba spēks ir samazinājies, mēs esam izveidojuši jaunu vienību, jaunu struktūru, kas ir tieši atbildīga par spēju veidošanu, un tās valstis, kas ir iepalikušas apgūšanā fondu, kā apgūšanā, tā lai viņas var uzlabot savas uh, spējas. Ir arī šīs uh, starptautiskās organizācijas Pasaules banka, piemēram, kas palīdz izveidot uh, nozaru sektoriālās stratēģijas. Un nav tā, ka mēs neko galīgi šajā jomā nedarām. Un nākamajā plānošanas periodā mēs būsim ļoti koncentrējušies un ļoti skatīsimies uz šiem aspektiem, jo īpaši cīņā pret korupciju. Uh, runājot par vadlīnijām, par orientācijām un uh, indikātoru nepieciešamību. Jā, es eh, te lielā mērā piekrītu. Mēs pārāk eh, daudz koncentrējamies uz apgūšanu, skatāmies, cik daudz līdzekļu apgūts, bet ir svarīgi tas, kas ir ticis sasniegts. Nākotnē mums būs juridiskais ietvars, kas dalību valstīm un reģioniem uzliks par pienākumu ziņot par saviem sasniegumiem. Tā būs publiska informācija, ik viens varēs to pārbaudīt, ne tikai par programmu tēriņiem, bet arī par sasniegumiem konkrēti. Uh, makroekonomiskie nosacījumi. Nu, tas ir temats, par kuru var uh, sākt veselu sesiju tikai šim jautājumam vien. Bet es esmu pārliecināts, ka ja kohēzijas politikai ir jāspēlē lielāka loma ekonomikas politikā un ja tā joprojām bū, būs iesaistīta uh, nozīmīgā piešķīruma daļā, tai ir uh, jāievēro tas, ka trīs, trīs stūra stūri ir savstarpēji sa sasaistīti. Un jūs redzat valstīs, ka ja publiskās finanses eh, ievā ir šādā kārtībā, tad tas neveicina izaugsmu, kad eh, procentu likmes ir augstas, tad ir eh, finansējuma grūtības mazajiem uzņēmumiem. Sasaiste šeit ir, un tā ir jāatzīst kādā uh, Nu, noteiktā veidā, un jums ir eh, jābūt drošiem, ka noteikumi ir ļoti rūpīgi izstrādāti, lai to ievērotu. Tālāk atsaistīšana no izaugsmes un eh, CO2. Kad jūs paraugāties uz manis minētajām prioritātēm, jūs visai skaidri varējāt redzēt, ka zema oglekļa dioksīda līmeņa ekonomika ir viena no četrām prioritārajām tēmām. Uh, Un šeit mēs vēlamies sakoncentrēt fondus atkarībā no tā, kurā reģionu kategorijā jūs ietilpstat. Un, kad jūs paraugāties rūpīgāk un detalizētāk uz šo koncentrēšanās mehānismu, tad jūs redzēsiet, ka ir pat speciāli noteikumi CO2 samazināšanai. Uh, Līdz ar to jūs tiešām esat, varat būt apmierināti ar jauno ietvaru, jo enerģētikas efektivitāte, atjaunināmie enerģijas resursi ir ļoti svarīgs izaugsmes motors un arī svarīgi tas ir vides mm, aizsardzībai. Priekšsēdētāji, es domāju, ka esmu atbildējis uz jautājumiem, kas attiecās uz manu atbildības jomu. Paldies, ģenerāldirektora kungs! Vai e, jūs vēl vēlaties atbildēt? Mani kolēģi no Polijas e, minēja Ukrainu, saka Vesaites kundze. Tāpat arī Eiropas parlamenta kolēģis uz to atsaucās. Es e, nevaru iztēloties partnerības attīstību bez atbalsta no Eiropas Savienības budžeta tam ir jābūt pastāvīgam, jo īpaši sārunas ar Ukrainu, atbalsts Grūzijai. Jo, ja mēs vēlamies demokrātisku Eiropu, tad tas ir jādara. Es piekrītu kolēģiem, kuri runāja par noteikumu vienkāršošanas nepieciešamību un arī uh, Tāpat, ka procedūras ir jāmazina un Grieķijā arī jāmazina administratīvais sloks. Tāpat tas attiektos arī uz Eiropas komisiju, jo, zināt, reizēm zinātnieki beigu beigās vairs nevēlas piedalīties, nevēlas izmantot struktūru fondus, jo tas uh, aizņem tik ārkārtīgi daudz laika. Un uh, progress uh, zinātnes jomā pat ir ātrāks nekā procedūrās, un tāpat arī publiskā iepirkuma noteikumi būtu jāmaina. Jo reizēm tas pat uh, kaitē mūsu pašvaldībām, tas ir bez maz vai kā sots tām, kuras uh, piedalās eh, procedūrās, eh, lai saņemtu struktūra fondu finansējumu, jo tās, eh, tām ir lieli parādi. Jo īpaši tas attiecas uz vides jomu. Kas attiecas uz stratēģiskajām tendencēm nākamajā plānošanas periodā. Es redzu, ka Eiropas indis, industrializācija ir nepieciešamība, ja mēs vēlamies labāku nodarbinātību. Pāmat problēma reindustrializācijai ir tāda, ka jaunās industrijas ir, jaunā rūpniecība ir jābalsta inovācijās un pētniecībām. Tam ir jābūt šim pamatelementam, pamattendencei jaunajai plānošanas e, periodam. Un e, enerģijas efektivitāte. Ja mēs samazinam šo jomu ar Amerikas Savienotajām valstīm, mēs esam sliktākā situācijā, jo ASV resursi, enerģētikas resursi ir divreiz lētāk kā ASV. Kur tad ir mūsu konkurētspēja? Enerģijas efektivitātei ir jābūt eh, pamatmērķim turpmākajā plānošanas periodā. Tas arī bija tas, kas man bija piebilstams. Paldies, Anna Marija. Gracias, señor presidente. Par de... Lielas paldies, priekšsādātāji. Izteikšos vēl pāris minūtītes. Vēlējos uzsvērt vienu lietu, ko uzskatu par ārkārtīgi būtisku un ko arī vairākas personas pieminēja, proti pareizais fondu izmantojums. Ģenerāldirektors teica, ja netiek veiktas publisko finanšu sanācija, tad nevar nodrošināt izaugsmi. Uh, taču šeit es vēlos uzsvērt to, cik liels pūles tiek veiktas uh, budžeta konsultācijas jomā daž, daudzās valstīs, īpaši Spānijā, arī lai varētu izpildīt saistības. Un tas ir novedis pie tādiem rezultātiem, kurus ģenerāldirektors jau pieminēja. Spānijas valdība tiešām ir darījusi milzīgu darbu šajā jomā, un fondu līdzekļu efektīvā izmantošana ir ļoti saistīta ar priekšnosacījumiem, ar to, ka nacionālajās valdībās ir jāveic nepieciešamās struktūrālās reformas. Spānijā tika izpildītas gandrīz simts um, vai pat vairāk um, struktūrālās reformas. Uh, Tas nozīmē, ka mēs eh, veicam sanācību mūsu budžetos, mēs nodrošinam pensiju, ilgtermiņu nosacījumus, mēs rūpējamies par skolām, par izglītībām un ilgtermiņām. Tam būs pozitīvi rezultāti, taču neraugoties uz to ir nepieciešams arī īstermiņa reformas, kas var daudz ko panākt. Tās eh, atbalsta gan uzņēmumus, gan jaunu projektus un iniciatīvas, lai varētu atjaunot ražošanu valstī. No 2008. līdz 2011. gadam gandrīz pusmiljons šādu jaunu projektu tika uzsākts taču fondu izmantošana ir ļoti daudz saistīta ar elastīgumu, ar pielāgošanās spēju, ar uh, fondu pareizu novirzīšanu. Spānijā mēs esam izmantojuši fondu līdzekļus svarīgākajām prioritātēm, kādas mums bija, raugoties uz mūsu valsts struktūru, kur galvenais bija apkarot bezdarbu, īpaši jauniešu bezdarbu un bezdarbu radīt jaunas iespējas, lai līdzekļi tiktu uh, nodrošināti pašnodarbinātajiem un arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Un šeit ir nepieciešama elastība, un tas ir nepieciešams arī raugoties uz nākotni. Un šajā sakarībā ir nepieciešams arī pielāgot fondus tām problēmām, kurus mēs cenšamies apkarot, izmantojot struktūru rālās reformas. Kādēļ mums ir nepieciešama kohēzijas politika? Tā ir vislabākā investīcija nākotnē, un tas nodrošina arī to, kā Eiropas pilsoņi sajūt šīs sekas, sajūt savu ikdienas problēmu atrisināšanu. Paldies, prieks. Paldies Σοντσίντης Κούγκς, μου γιους κομμεντάρι. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές του πάνελ αλλά και όλους τους εκπροσώπους των εθνικών... Jā, es vēlētos eh, izteikties eh, visu paneļu dalībnieku vārdā un eh, arī saistībā ar deputātu teikto, lai paustu Mm, viedokli saistībā ar kohēzijas politiku, un turpmāko gadu izaicinājums ir nodrošināt nosacījumus ilgspējīgai attīstībai dalību valstīs. Tas ir priekšnoteikums, lai radītu jaunas darba vietas. Tas ir vienīgais ceļš, visdrošākais ceļš, lai cīnītos pret bezdarbu un nodrošinātu sociālo kohēziju. Situācijas eh, pasliktināšanās darba jomā un sociālā jautājuma grūtības ir apdraudējums mūsu sistēmai un arī veicina eiroskepticismu. Piemēram, neonacismu popularitātes pieaugums Grieķijā. Lai eh, cīnītos pret krīzi, mums ir nepieciešami finanšu līdzekļi, tie mums pietrūkst, to mums nav pietiekami. Mums tie būs jāizmanto ar ļoti lielu Mm, piesardzību, ļoti uzmanīgi šie pieejamie līdzekļi jāizmanto, un kohēzijas līdzekļi veicina ne tikai izaugsmi, bet arī samazina nevienlīdzību starp reģioniem un valstīm. Es uh, atsaukšos uz uh, Defās kunga teikto par spīti mm, tam, ka ir pietiek, ir uh, Mm, paredzēti līdzekļi, mums nav izdevies samazināt atšķirības starp reģioniem. Es domāju, ka tas būs viens no izaicinājumiem nākamajā plānošanas periodā, un turpmākā sadarbība starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem būs izšķirīga. Grieķijas parlamentā mēs turpināsim strādāt, lai to panāktu, un um, mums uh, šādi semināri kā šodien tie tikai palīdz veicināt šo mērķu sasniegšanu. Paldies! Es vēlējos eh, atkārtoti pateikties eh, priekšsēdētāju kungam, visiem paneļa dalībniekiem un visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Mēs eh, redzējām, kādas ir kopīgās problēmas, ko mēs varam cerēt no jaunā režīma, jaunā ietvara varam konstatēt, ka diemžēl būs problēmas, kas saglabāsies par spīti vienkāršošanas mēģinājumiem, jo arī šiem mēģinājumiem un centieniem ir savas robežas. Es domāju, ka pēc Zviedrijas un Lietuvas teiktā mēs varam iedvesmoties no paraugu prakses uh, atsevišķās valstīs, citās valstīs. Uh, varam teikt, ka galvenais guvums līdzdalība Eiropas Savienībā ir līdzpastāvēšana un dalīšanās pieredze. Taču dīvaini, ka tas nav mūsu pirmais refleks, ko izvēlamies. Debatēs ļoti bieži parādās jautājumi, kas saistīta ar to, vai vajag vairāk vai mazāk Eiropas dimensijas, taču mēs gana nekoncentrējamies uz to, lai diskutētu par to, kā labāk līdzpastāvēt. Jomas, kas eh, tieši saistītas ar valsts atbildību, kā ekonomiskā politika, budžets, eh, nodokļu politika, šajās jomās eh, mums vajadzētu sadarboties gan Eiropas līmenī, gan iedvesmoties citam no cita, no valstu paraugiem. Un es domāju, ka šāda konference var būt labs veids, kā veicināt šādu sadarbību. Paldies jums visiem! Tagad eh, pārtrauksim darbu un atgriezīsimies pēc desmit minūtēm plenāru zālē, kas ir trešajā stāvā, bet eh, otrā pusē, otrā ēkā, mēs tur bijām vakar. Un tas tātad būs vispārējiem eh, secinājumiem. Paldies!